With, uh, Varam sākt ar darba kārtības pieņemšanu. Zaļie lūdz papildināt ar mutisko jautājumu par komisijas uh, viedokli par uh, četriem uh, jautājumiem, proti tieslietas uh, vidas jomā, ilgspējīgi patēriņu jomā un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Ja nav iebildumu, tad mēs pieņemam darba kārtību ar šo papildus punktu, kā jaunu punktu darba kārtībā, kas tiks izskatīts uh, šo pēcpusdienu. Later we have uh, the announcement. Tālāk mums ir sanāksmes vadītāja paziņojumi. Un pirmais paziņojums ir par nākamo komitejas sanāksmi. Ņemot vērā to, ka vienlaiks notiek uh, komisāra kandidātu uzklausīšana, tad mūsu sanāksme 29. un 30. Uh, septembrī, kā arī 6. oktobrī tikus atcelta. Līdz ar to NV sanāksmes notiks sakojoši Komisāra kandidāta Fēles uzklausīšana pirmdien 29. septembrī 14.30. Komisāra kandidāta Andru Kaitis uzklausīšana otrdien 30. septembrī 2009. Komisāra kandidāta Arijas Kaņetes uzklausīšana kopā ar Itri komiteju trešdien 1. oktobrī 2018. 00 vice priekšsēdē Bratušeku uzklausīšanu kopā ar Ītri komiteju pirmdien, 6. oktobrī 14.30. Komitejas locekļi saņems uzaicinājumus un arī uh, uzklausīšanu darba kārtību no sekretariāta visām šīm uzklausīšanām, kurās ir iesaistīta NV. Nākamais punkts priekšsēdē paziņojuma ietvaros ir par tikšanos ar prezidentūru 30. septembrī, lai runātu par sitas pārskatīšanu. Priekšsēdētājs un Itālijas prezidentūra diskutēs par citas uh, pārskatīšanas jautājumu, kas ir ticis uh, bloķēts, jo nav panākt vienošanās starp padomu un Eiropas parlamentu par šiem te deleģētiem un īstenošanas aktiem. Trešais paziņojums ir par tulkošanu. Šodien tā ir pieejama 21. valodā. Mums ar nožēlu jāsaka, ka uh, tulkojums nav pieejams igauņu un maltiešu valodā. Mēs atvainojamies kolēģiem. un e, sanāksmes vēls ir pieejams elektroniski, un šī sanāksme tiks translēta internetā. Kā parasti. Nākamais paziņojums ir par digitālo pārakstu. E, komitejas locekļu rīcībā ir e, digitālā pāraksta lietotāja programma. Digitālajiem parakstam ir eh, vairākas priekšrocības. Eh, tas nodrošina arī augstu drošību, mobilitāti, un, lai izmantotu digitālo parakstu, eh, komitejas locekļiem ir individuāli jāpieprasa pinkods vai arī smartkarte. Un prezentācija par to, kādas ir priekšrocības digitālajiem parakstam. Uh, notiks 9. oktobrī 2016. Attiecīgs uzaicinājums jums jau ir ticis izsūtīts pa e-pastu. Tālāk, kas attiecas uz e-mītingiem. Cenšoties samazināt papīru patēriņu, parlaments ir, izvē, ir uzsācis jaunu projektu, kas ļauj piekļūt visiem komitejas dokumentiem, izmantojot um, laptops un Virbi Koika un Dainī Vadī ir atbildīgi par šo jautājumu. Es uzaicinu viņus pavisam īsi iepazīstināt ar šo projektu. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju iepazīstināt jūs ar e-meeting aplikāciju tiem, kas jau ir uh, strādājuši šeit iepriekšējā sasaukumā. Var teikt, ka jūs noteikti jau esat to dzirdējuši un izmantojuši, bet tā kā tagad ir ļoti daudz jaunu deputātu, tad mēs vēlētos nedaudz informēt jūs par to, kā tad e-mītinga darbojas. Kā jau priekšsēdētājs teica, e-mītinga mērķis ir palīdzēt visam parlamentam samazināt papīra patēriņu. Mēs zinām, ka ļoti daudz pap papīra dokumentu iepriekš tika publicēti, jo īpaši eh, tātad pirms sanāksmēm. Un e-meeting. Jā. Jā, tātad eh, jūs varat izmantot šo aplikāciju eh, visur, izmantojot mobilās eh, komunikācija ierīces gan Eiropas parlamentā, gan arī citu vietu. Tas ir jauns darba veids Eiropas parlamentā. Uh, To ir iespējams izmantot gan uh, ar pārmietojamo datoru, gan ar smartphonu, tātad jebkurā vietā, kur jums ir bezvada interneta pieslēgums, un jūs varat piekļūt uh, dokumentiem. Mēs jūs pavisam īsi informēsim un parādīsim jums nelielu materiālu par to, kā ir iespējams izmantot šo aplikāciju. Uh, jūsu eh, vietu taurunī vai planšetdatorā. Un jūs saņemsiet arī, jūs varat saņemt arī um, vadlīnijas, tātad dokumentu par to, kā ir iespējams to izmantot. Tātad e-meeting ir web aplikācija, jums ir nepieciešama um, interneta adrese. Tā ir atrodama arī uh, Quick Guide vadlīnijās. Jums ir nepieciešams jūs lietotāja vārds un pārola. Ar priekšsēdētāju atļauju es došu iespēju kolēģim tagad jūs, um, jums parādīt ar piemēru palīdzību, kā tas darbojas. Thank you. Good morning, everybody. Um... Labrīt visiem! Tātad es eh, parādīšu, kā tas darbojas uz iPad, lai gan ir iespējams izmantot jebkuru citu eh, ierīci, kā jau tika teikts. E-meeting ir web aplikācija, jums nav jāinstalē nekāda programma. Jums ir jāizmanto gluži vienkārši Eiropas parlamenta oficiālā mājaslapa, un tad šķērsvītra un e-mīting. Tā kā šī aplikācija ir iekšēji lietošanai, tad tā ir pieejama tikai darbiniekiem, tātad deputātiem, asistentiem un citiem darbiniekiem, izmantojot savu lietotāju vārdu un paroli. Es izmantošu savu lietotāju vārdu un paroli. Šī ir mana parole. Kad es piekļuvu šai aplikācijai pirmo reizi, tad te ir redzams ievada ekrāns. Ir trīs soļi lai piekļūtu dokumentiem. Mēs izvēlamies uh, valodu, komiteju un attiecīgo sanāksmi. Te jūs uh, redzat šo uh, saskarni, kas ir pieejama visās valodās. Laik pa laikam es uh, palielināšu ekrānu, lai būtu labāk redzams. Uh, Tātad te es pārēju uz angļu valodu un tepat blakus jūs varat izvēlēties attiecīgo komiteju. Un te es izraugos vidas komiteju. Tad tas ir vispārējais pārskats. Kreisajā pusē ir sanāksmes, un labajā pusē ir pārskats par darbu kārtību katrā sanāksmē. Augšējā stūrī labajā Te ir iespējams mainīt parametrus. Te, piemēram, ir uh, darba kārtības pārskata veids, tālāk jūs varat pārslēgties arī uz dokumentiem. Ir iespēja arī nosūtīt uh, jūsu ziņojumu, ja jums ir kas vaicājums, vai arī jūs vēlaties mums kaut ko pateikt, kā arī help, ja palīdzību, lai saprastu, kā tas darbojas. Tāpat ir eh, pieejams arī eh, pielikums, proti, kad ikreiz, kad mēs vēlamies pēdējā brīdī papildināt ar kādu dokumentu. Tepat blakus ir iespējams dalīties, nosūtot attiecīgo um, punktu darbu kārtībā kolēģim vai asistentam. Tagad Tālāk, ja kreisajā pusē es izvēlos mūsu šāsdienas sanāksmi, 24. datuma, tad labajā pusē es iegūstu atjauninātu darba kārtību ar visiem dokumentiem. Plusiņš pie uh, katra punkta nozīmē, ka es varu saņemt papildu informāciju par katru punktu darba kārtībā protams, ar papildus informāciju par referentu un tā tālāk un tā joprojām. Līdz šim šie dokumenti tika drukāti, un mērķis ir panākt to, lai e-mītinga aplikācija tiktu izmantota aizstājot dokumentu printēšanu, jeb izdrukāšanu. Katram punktam darba kārtībā ir atbilstošs dokuments, un te es varu saņemt darba kārtības projektu tik vienā valodā, piemēram, rumāņu valodā, un varu atvērt attiecīgo dokumentu. Ja es vēlētos uh, kaut ko mainīt uh, dokumentā, tad to vajadzētu atvērt ar citu aplikāciju. Tas viss ir atkarīgs no tā, kāds ir jūsu editējošā, kāda ir editējošā programma jūsu ierīcē. Uh, Piemēram, šeit es izmantoju Adobe. Un te es varu interaktīvi darboties ar dokumentu. Es varu izdarīt kaut kāds grozījums vai izmaiņas, uzrakstīt komentāru. Viss tas, ko es daru šobrīd, ir tikai lokāls, proti tas attiec tikai uz attiecīgā dokumentu kopiju, kas ir manā um, ierīcē. Tādējādi es nedalos ne ar vienu citu. Tad, kad esmu pabeidzis dokumentu rediģēšanu, es varu attiecīgi šo dokumentu nosūtīt vai nu kolēģim vai asistentam, un viss vis tās izmaiņas, ko esmu veicis dokumentā, ir saglabāts šajā jaunajā versijā, kuras var nosūtīt tālāk. Tātad tas ir lielisks piemērs tam, kā es varētu izmantot e-mītingu. Es varu piekļūt dokumentiem. Jebkurā brīdī, arī pirms sanāksmes, varu saņemt dokumentu versijas visās valodu versijās, varu atvērt šo dokumentu, interaktīvi to mainīt un attiecīgi nosūtīt kolēģiem. Mums ir vēl kāda cita aplikācija, vēlos izmantot iespēju informēt jūs arī par to, proti e-komitī. Un tas ir darba instruments ikvienai komitejai. Tā ir vieta, kur uh, ikviena komiteja var strādāt ar dokumentiem, kas ir saistīti ar tās darbu. Tātad te jūs varat rast papildus uh, informāciju, kas jums var palīdzēt sagatavoties sanāksmai. Uh, Tātad atzinuma projekts, ziņojuma projekts, jūs varat eh, attiecīgi redzēt visas izmaiņas vai arī termiņus grozījuma iesniegšanai. Tātad e-komitīja aplikācija, kas ir pieejama ikvienai komitejai. Pavisam ātri un īsi. Parādīšu uz ekrāna. Šis ir bagātīgāks instruments Tad šī būs mobilā versija. To jūs varēsiet izmantot uh, uz jebkuru ekrānu, uz jebkuras mobilās ierīces. Te ir visa informācija, kas saistīta ar komitejas locekļiem, asistentiem, var saņemt viņu kontaktinformāciju, detalizētu informāciju par sekretariātu, par politiskajām grupām, Šis uh, ir ļoti svarīgs instruments asistentiem. Tātad, e-meeting Līdz ar to man prezentācija arī ir noslēgta. Ja jums ir kādi jautājumi, esmu gatavs atbildēt. Lielas paldies! Non credo che ci siano domande su questo. E... Es nezinu, vai kāds vēlas uzdot jautājumus. Šīs prezentācijas mērķis bija gluži vienkārši informēt jūs par instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Kopā ar ITEK ģenerāla direktorātu un sekretariātu mēs organizēsim īpašu prezentāciju informācijas sesiju asistentiem, lai viņi varētu uh, iemācīties lietot šos instrumentus. Lielas paldies jums! Un tagad pievērsīsimies uh, bezliekas kavēšanās mūsu darba kārtībai. Nākamais punkts ir ceturtais. Runa ir par padomas uh, paziņojumu par dalībvalstu iespēju ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificēto organismu audzēšanu savā teritorijā. Mēs esam saņēmuši šo padomus paziņojumu. Es vēlos vien atgādināt, ka šai lietā ir diezgan gara vēsture. Komiteja nāca klajā ar savu priekšlikumu Komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu 2010. gadā, parlaments pieņēma uh, savu uh, viedokli 2011. gadā pirmajā lasīmā, un tikai 2014. gadā mums ir izdevies panākt politisko vienošanos padomē ar visu dalībvalstu uh, atbalstu, atroties Luksemburgai un Beļģijai. 23. jūlijā padu, um, pieņēma savu formālo nostāju, kas attiecīgi tika apstiprināta septembra plenāra sesijā. Itālijas prezidentūra vēlas panākt vienošanos otrajā lasējumā līdz šā gada beigām, un mūsu darba grafiks ir sekojošs. 13. oktobrī. Mēs izskatīsim uh, šo jautājumu komitejā. Grozījums varēs iesniegt līdz 15. oktobrim. Komitejā balsosim 5. novembrī. Ceram, ka izdosies panākt vienošanos ar padomi. Uh, un vienošanās apstiprinājuma balsojums notiks uh, janvārī, un plenāra sesijā balsosim arī 2015. gada janvārī. Tātad vēlējos jūs vien informēt par to, kāds ir darba grafiks pie šī jautājuma. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notiek 23. un 24. jūlijā un 3. septembrī. Ja iebildumu nav, un ja tāda netiks saņemta līdz sanāksmes beigām, tad uzskatīsim, ka protokoli ir tikuši apstiprināti. Un tagad nākamais punkts. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 108 pantu emisijas kvotu tirsniecības sistēma, nozaru un apakšnozaru saraksts, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisija pārvirzes risks. Su questo punto eh, questa obiezione è stata sollevata dal gruppo I Verdi e per... Tas ir ievildums, kur ierosināja zaļo grupu un Ekaut kungs. Vārds Ekaut. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādētāji, un paldies visiem, ka jūs pievēršties šim interesantajam tematam. Uh, un tas izraisīja arī biznesa lobbyistu interesi, bija dažādi ēpasti. Vienkārši tagad vispirms par oglekļu noplūdu vai pārvirzi. Mums ir misija tirzniecības sistēma un ir uzņēmumi, kam ir problēmas starptautiskajā konkurencē. Un ja viņiem ir šādas problēmas, tad tas nozīmē, ka šī uh, šis uzņēmums var par brīvu saņemt uh, certifikātus un nav jāpiedalās izsolā, bet pamatīdeja taču ir tāda, ka jābūt galvenokārt izsolēm. Un tikai izņēmuma kārtā tie uzņēmumi, kam ir problēmas starptautiskā konkurencē, tiem tiek piešķirt bezmaksas certifikāti. Un šī uh, metode uh, ir uh, pieņemti jau 2008. gadā, kā tiek piešķirt šie sertifikāti. Tā ir diezgan sarežģīta metodoloģija, kā tiek aprēķināts, eh, eh, kur uzņēmumi tad būs šajā sarakstā. Mēs jau iesniedzām iebildumu 9. gadā. Mēs iesbildām pret šo metodoloģiju 9. gadā, pasakot, ka tas novadīs pie tā, ka pārāk daudz uzņēmumu tiks iekļaut šajā karbonu, es runāju, oglekļa pārbīdes sarakstā. Uh, Tās ir gandrīz visas kompānijas, kas ražo CO2. Diemžēl mums arī bija taisnība, un šobrīd vairāk kā 95% rūpniecības uzņēmumu CO2 emisiju ir šajā sarakstā. Ja jūs neesat šajā sarakstā, tad jūs kaut ko esat uh, pieļāvis kādu kļūdu, es atlaistu jūs lobistu šeit. Uh, Un tas ir milzīgs saraksts, par to mēs jau sūdzējāmies 2009. gadā, bet tad mēs saņēmām ļoti svarīgu solījumu no komisijas, kura teica, ka 2014. gadā notiks pārskatīšana. Un uh, 8. gada likumā tas arī tika paredzēts, ka jābūt pārskatīšanai, un šis ir vienīgais brīdis līdz 20. gadam, kad mēs varam veikt kaut kādus uh, izmaiņu šajā sarakstā, kad mēs varam izņemt kaut kādus sarak, eh, uzņēmumus no šī saraksta ārā. Visu laiku var tikai likt klāt. Un tā kā tika solīta šī pārskatīšana 14. gadā, tad mēs uh, izlēmām to gaidīt. Un pārskatīšana bija šovasar, komisija veica savus mājas darbus un nāca klajā ar ietekmes novērtējumu. Diemžēl šis ietekmes novērtējums joprojām nav publiski pieejams. Uh, kas, manuprāt, nu, es nezinu, jaunā komisija par vienu no prioritātām ir uzstādījusi labāku likumdošanu. Ja nu kaut kas ir, ko var darīt eh, šajā ziņā, tad eh, vismaz ietekmes novērtējumiem, uz kuriem jūs valstāt savus lēmumus, ir jābūt publiski pieejamiem. Laimīgā kārtā nekas eh, nepaliks, protams, mūžīgi noslēpumā mums ir šis ietekmes novērtējums, un mēs uh, Eh, nosūtījām šo novērtējumu visiem, kam interesē šis eh, temats, jo tas ir svarīgs dokuments. Lielākā problēma šobrīd ir tas, ka, lai noteiktu to, kuri uzņēmumi tiks iekļaut šajā oglekļa pārbīdes sarakstā, Tagad uh, oglekļa cena ir 30 eiro par CO2 tonu. Mēs visi zinām, ka tagadējā cena ir ap 5 ogleklim, un tā ir milzīga problēma, jo augstāk tiek lēsta uh, oglekļa cena, jo vairāk uzņēmumiem uh, būs problēmas starptautiskajā konkurencē. Ja būtu 100 eiro, tad visi uzņēmumi tur ietilpstu, bet ar 30 eiro, tad mēs uh, 95% iekļām šajā sarakstā. Ietekmes novērtējums to izvērtē, un, manuprāt, To ir interesanti lasīt, jo 33. lapusē ļoti skaisti ir izklāstīts, ka e, ekstrēmākajā scenārijā 22. gadā ogļu cena būs 12 eiro. Tātad komisijas ietekmes novērtējums pats secina, komisija pati secina, ka nav loģiski uh, lietot 30 eiro cenu uh, šim sarakstam. Bet citi saka, nu jā, bet jums ir pienākums lietot šos 30 eiro, jo tas ir likumā, bet 33. lapusē ir ļoti skaidrs, eh, skaidri pateikts, eh, tur tiek teikts, ka teksts un direktīva nemin, kādu cenu ir eh, jālieto vērtējumam un ir jāveic ietekmes novērtējums, lai varētu balstīties uz labākiem pieejamiem datiem, pieņemot lēmumus. Mums ir ietekmes novērtējā šie labākie pieejamie dati. Un tad tagad galvenais secinājums, kas ir ceturtajā lapsē ietekmes novērtējā, un tur tiek teikts, ka vislabākā iespēja, kas uh, iekļauj mazāk sektoru šajā sarakstā, uh, un tur ir runa par 15 līdz 19 gadu, un tur būtu 45%, tas nozīmē, ka 5 miljārdi eiro papildus ieņēmumu būtu dalību valstīm, jo nebūtu tik daudz uzņēmumu šajā izņēmumu sarakstā. Un tur ir teikts, ka šeit nav runa par oglekļa cenas pieaugumu vai samazinājumu. Šis ir sadalījuma jautājums. Šie 5 miljārdi eiro uh, jautājums ir, kurš to samaksās un kurš to dabūs. Tagad komisijas priekšlikums ir paturēt šo 30 eiro cēnu, tātad tā piedāvā risinājumu, kas ir pretrunā tās pašas uh, uh, ietekmes novērtējumu, un tad šie 5 miljārdi eiro tiek uzdāvināti uzņēmumiem, nozerēm, kurām nav problēmas starptautiskā konkurencē, jo šajā sarakstā uzņēmumi ir tikai šīs nepareizās cenas dēļ. Tātad mēs uh, uh, liekam nodokļu maksātājiem dalībvalstīm samaksāt šos 5 miljārdus. Un es gribētu vērsties pie tautas partijas kolēģiem, kuri vienmēr, kad vien ir diskusijas par ekonomiku, uh, viņi vienmēr saka, mums ļoti striktiem jābūt attiecībā uz nodokļu maksātāju naudu. Un tagad mēs apspriežam šo jautājumu, un šie 5 miljārdi, kuri um, uh, būs jāsamaksā nozaru vietā uh, nodokļu maksātājiem, uh, pēkšņi tam nav nekādu problēmu, te nav nekādu problēmu. Tas pat tiek iekļauts uh, preses relīzēs. Bet viens no jautājumiem, Pēter, ir tas, ka es nesaku, ka vajag atcelt visu šo sarakstu. Es uh, gribu piedāvāt lietot labāku uh, oglekļa cenu, lai noteiktu, ko iekļaut šajā sarakstā, lai mēs aizsargātu tos, kam tas ir nepieciešams. Uh, Un to mēs saucam par labāku likumdošanu, labāku regulējumu, un to mēs varētu eh, darīt. Mēs varētu veikt analīzi un tad balsīties uz šiem rezultātiem un nelikt maksāt nodokļu maksātājiem par uzņēmumiem, kuriem tas nav vajadzīgs. Tas ir galvenais punkts, galvenais jautājums šeit. Un esmu nedaudz vīlies eh, Pētera teiktajā. Ja Uh, viņš pārziņ šo jautājumu, tad viņš pieļauj kļūdas uh, preses relīzēs. Pie tā neesmu pieradis. Tātad te ir tiešām tikai runa par naudas pārdali. Un vispēcot, jūs uh, dzirdēsiet arī, kā lob lobbyisti teiks, ka tas rada nedrošību uzņēmumiem. Kā jau es teicu, 2008. gadā jau uh, bija paredzēts un solīts, ka būs pārskatīšana 2014. gadā. Ietekmes novērtējums skaidri parāda, ka 30 eiro nav godīga cena, un visi iesaistītie, izņemot uzņēmums, nozares, saka, ka jāizmanto cita cena. Ietekmes novērtējumā viņi piedāvā 16,5, kas cik un tā ir ļoti augsta cena, bet tam vajadzētu novest pie visgodīgākā rezultāta sadalījuma, tā tur tiek teikts, bet politiskais uh, lēmums ir atšķirīgs, un tad mēs, kā parlaments, esam tiesīgi iebilst. Bet es gribētu pat teikt, ka mums ir pienākums iebilst, šis ir mūsu pienākums kā lēmumu pieņēmējiem pateikt komisijai, atvainojiet, šeit jūs īstenojat sliktu politiku, tā nav Uh, labāka likumdošana. Jums vienkārši ir jārīkojas saskaņā ar savu ietekmes novērtējumu. Tas ir mūsu pienākums kā Eiropas parlamenta deputātiem iebilst pret šo piedāvājumu un teikt, ka jāsastāda labāks saraksts. Nozars zināja, ka būs pārskatīšana, viņi zināja, ka mums kā parlamentam ir tiesības iebilst, un tagad viņiem vienkārši ir Eh, tas jāpieņem, mums ir jārīkojas saskaņā ar mūsu pienākumu, jāprasa komisijai sagatavot šo otru uh, oglekļa pārbīdes sārakstu, kas viņiem ir gatavs, jo viņiem ir jāsagatavo šie priekšlikumi, un uh, pēc tam varēsim turpināt. Es nesaku, ka man ir prieks to darīt, bet šeit ir runa par saturu, par politikas kvalitāti. Tam vajadzētu būt mūsu galvenajam mērķim, un tāpēc es aicinu vairākumu parlamentā atbalstīt šo iebildu, lai varētu jau šodien sākt ieviest labāku likumdošanu. Paldies! Grazie! Paldies! Un tagad Pēters Līze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jau vairāk kārt mani pieminēja, un tāpēc man ir prieks, ka var uzreiz arī reaģēt. Sākumā gribu pateikt, ka man ir zināma izpratne attiecībā uz Bāzāikautu pozīciju un to kolēģu pozīciju, kuri ir iesnieguši šo rezolūciju, jo mani arī saērcina patiešām dažu lobbyistu aktivitātes. Mēs redzam, ka ietekmīgi lobisti e, vēršas pret visu emisiju tirzniecības sistēmu. Daži to nesaka atklāti, bet e, citi ir arī paši teikuši, ka viņiem tas viss šķiet muļķības, un tā ir lieliski iespēja tagad, kad cena ir tik zema, tad viņiem uh, ir izdevīgi gaidīt, kamēr emisija tirzniecības sistēma izčākstēs un nav nekas jādara, bet mums ir eh, jācīnās, lai tā tomēr darbotos. Eiropas Savienības klimata politika tiek apšaupīta, un to es nekādā ziņā negribētu atbalstīt. Un visiem nozars pārstāvjiem, kas satraucas, gribu teikt, ka ja daži lobbyisti nebūtu spēlējuši šādas spēlītas pēdējos gados, tad mums šādas diskusijas nebūtu, nevienam nebūtu par to jāuztraucas, tad Bas Aikhauts varbūt tomēr būtu sagatavojis šo iebildi, bet um, nebūtu gūst tādu atbalstu. Mums ir vajadzīga ambicioza Eiropas klimats aizsardzības politika, Eiropas Savienībai ir kaut kas jādara. Es domāju, ka tas um, parādījās Bankimūnas samitā Ņujorkā, Bija tiešām žēl, ka Eiropai nebija tur skaidrs pozīcijas. Ir pēdējais laiks pieņemt lēmumu par 40% samazinājumu Eiropas Savienībā. Tam ir jānāk, jānotiek, un tā ir arī ETP politiskās grupas pozīcija. Par to mūsu vidū diskusiju nav par šo skaitli. Es personīgi uzskatu, ka mums ir spēcīgāk jāatbalsta uh, uh, emisiju tirzniecības sistēmu, tāpēc es uh, balsoju par tā saucamo backloading. Un uh, klimata komisārs arī cīnījās, un es esmu arī par tirgus stabilitātes rezervi, kur Ivo Belec ir referents. Tas ir mans personīgais viedoklis, ka mums to vajadzētu pat uh, darīt agrāk, 2017. gadā. Uh, Tas, ka mums nav lielāks atbalsts eh, uzņēmumu vidū, tā ir problēmas daļa, un tieši tāpēc mums šeit ir šī diskusija. Jo, ja mēs eh, uzlabosim vēl komisijas priekšlikumiem, tad mēs vairs nerunāsim par pieciem eiro, un ja būtu skaidrs, ka tas tā arī notiks, tad daži bāsa argumenti pavisam acīm redzami uzreiz būtu atspēkojami. Tagad ir nedaudz sarežģītāk, un tomēr tautas partija, pēc tam, kad divas reizes intensīvi par to diskutējām, eh, izlēma, ka mēs nolaidīsim Bāzākhauta priekšlikumu. Kas vēl nav pateikts, bet kas ir svarīgs šajā diskusijā, ir tas, ka oglekļu pārbīdes saraksts eh, dod priekšroku tiem uzņēmiem, kuri ir sasnieguši augstāko tehnoloģisko attīstību. Tikai 10% no labākiem uzņēmiem Eiropā uh, saņem savus certifikātus bez maksas. Visiem pārējiem ir jāpiedalās izsolēs un jāpērk certifikāti. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Tikai 10% labāko saņem bezmaksas certifikātus. Mēs taču vēlamies atbalstīt inovācijas, mēs vēlamies, lai investīcijas tiktu veiktas jaunajās tehnoloģijās, arī attiecībā uz emisiju ietaupīšanu Un eh, tad, ja tas tiek darīts, tad eh, uzņēmumam vairs nav jāpērk certifikāti ne pa 5, 10 vai 20 eiro, jo viņiem nav jāpiedalās emisiju tirzniecībā. Viņus nedrīkst sodīt, eh, jo viņi taču ir sasnieguši augstāko tehnoloģisko pakāpi. Tas ir ļoti svarīgs aspekts emisiju tirzniecībā inovāciju atbalsts, un es negribētu, lai tie uzņēmumi, kur pēdējos gados ir investējuši zemu uh, oglekļa izmešu tehnoloģijās, ka tos tagad vēl soda ar uh, šī uh, oglekļa nobieda sarakstu noraidīšanu. Protams, tur ir dažādas uh, diskusijas. Visi uzņēmumi, ar kuriem es runāju, ir augstākajā attīstības pakāpē. Vienalga, ka tas būtu tā kā futbolā visi kļūtu par uzvarētājiem čempionā līgā. Uh, Tātad ir daudz uzņēmumu, ka, kas saka, ka mēs uh, esam sasnieguši augstāko attīstības pakāpi, bet tad, kad to pārbauda, tad uh, tā tomēr nav. Uh, un jūs redzējāt, kā notika futbolā, neviena vācu komanda uh, pirmo vietu neieguva, un tas nebija tiesneša dēļ. Uh, komisija ir noteikusi objektīvus kritērijus, uh, Un ja kriteriji tiek izpildīti, tad uzņēmumam nav jāpērk certifikāti, un tas atbalsta inovācijas. Tas būtu fatāls signāls, ja mēs tiem uzņēmumu vadītājiem, kur izlēma investēt, lai sasniegtu šo augsto attīstības līmeni, uh, tagad, uh, ja viņiem tik un tā būtu jāpiedalās emisiju tirzniecības sistēmā, un ja viņi tad vēl redzēs, ka cenām, cenas turpinās augt, tad, manuprāt, diskusijas būs ļoti smagas. Un tas arī nav noslēpums, ka Eiropas komisija savās iekšējās debatēs eh, veica šo, izveido šo iekšējo saikni. Šie 50, 40% komisijā tika pieņemti, tāpēc, ka viņi nolēma nepielāgot eh, šo oglekļu noplūdu sarakstu. Tātad tur ir politiska saikne. Tagad bāz, tu saki, ka tu negribi visu šo sarakstu atcelt, tu gribi to tikai mainīt. Bet juridiski tas nav iespējams. Šeit ir runa šodien par uh, jā vai nē. Mēs varam iecel, uh, uh tātad iesniegt iebildumu, kas uh, šo sarakstu uh, likvidē, un tad mēs, protams, varam prasīt komisijai jaunu sarakstu. Uh, bet mēs nezinām, kāds tas vēl izskatīsies, un tāpēc mums ir tikai iespēja to pilnībā noraidīt. Un to mēs arī izdarīsim, ja bāsa ieteikums tiks atbalstīts. Un tad nevienam uzņēmumam, nevienā nozarā nebūs uh, plānošanas drošība, viņi nevarēs uh, plānot savu nākotni. Un to mēs nevēlamies. Es atzīstu, ka šeit par diskusijām uh, atbildīgi ir vairāk, to jau sākumā teicu, bet tas, ka daži lobbyisti Briselē nepareizi uzvedas, no tā nedrīkst ciest vidējie uzņēmumi un uh, darba ņēmēji, un viņi cietīs, ja mēs šodien šo iebildi atbalstīsim. Tāpēc Tautas partija ir presbā, pre, pret bāsa Aikhaut priekšlikumu. Paldies! Grazie, Peter Līze. Adesso la parola a Mat Paldies, tagad um, Grotas kungs. Paldies, mūsu grupa vēl nav nolēmusi, kāda būs mūsu nostāja. Nogaidīsim arī diskusiju arī ar komisiju. Man personīgi pašam ir uh, lielas simpātijas, ņemot vērā pasaikhota iebildums, jo viņš pēdējā laikā mūs, mēs masīvi nodarbojamies ar backloading tēmu. Tagad mums ir um, attiecīgs ziņojums darba kārtībā, kā lai mēs varam. Uh, uzsākt tirgus stabilitātes eh, instrumentu, lai tirgus varētu rīkoties dinamiski pret dažādām svārstībām. Nu, neviens nav tik traks, lai pateiktu, ka mēs tagad vienkārši atteiksimies no oglekļa dioksīda pārvirzes sarakstu un neviens taču nevēlas, lai uzņēmumi dodas prom no Eiropas. Taču preses ziņojumā no Līsas kunga tiešām bija mēģinājums apmuļķot sabiedrību, tāds skaidri jāpasaka. No nu, vienas puses tiek turētas jaukas runas Banki Mūnu samitā, jā, vadītāji izteicās, ka ir jāpieliek pūliņi, taču tad, kad ir kaut kas jāsāk darīt tāpat, kā tas notiek tagad, tad mēs sakam, nu jā, mēs to darīsim ar novilktu stāvbremzi. Vēl atceros ļoti labi diskusijas par backloadingu, jo tā bija daļa manas dzīves, un es guvu ļoti daudz sirmu matu par šo tēmatu. Mums ir pārāk daudz certifikātu tirgū, tādēļ jautājums komisija ir kādas sekas, ja ir šīs aprēķinājuma pamats 30 eiro vai 16 eiro, kurus kuras summas eh, pati komisija ir norādījusi savā ietekmes novērtējumā. Tad gribētu dzirdēt no komisijas, kā tas ietekmēs certifikātu tirgu. Un, un ko tas nozīmē rēķinvedībai? Ja kāds nosaka konkrētu summu, piemēram, 30 eiro, taču ir maksājums 5 eiro un ir šī starpība 25 eiro. Kurš man apmaksās šo rēķinu? Tie ir parastie enerģijas pircēji, kuri nevar kaut kā līdzekļus uh, pārvirzīt vai kuriem viņi ir uzņēmums, kas saņem bezmaksas certifikāts. Varbūt, ka komisija var paskaidrot, kas tad maksās par šīm priekšrocībām. Un vēl Ja mēs tagad apstiprinam Aikot kunga priekšlikumu, balsojam pozitīvi, ko tas nozīmē ar laika grafiku, ja es pareizi to esmu informēts, tas nozīmē, ka uzņēmumu līdz 2016. gada 1. aprīlim ir jānopērk certifikāti par 2015. gadu. Nu, jāsaka, komisija strādāja gliemeža ātrumā, necaurskatāmā veidā, ietekmes eh, novērtējums nav ticis publicēts, tādēļ pastāv bažas, uh, un parlamentā valda liela negribīga atmosfēra saistībā ar šo punktu. Ja mēs pārstrādājam šo sārakstu, to vajadzētu darīt 4-5 mēnešu laikā. Varbūt jūs varat mūs informēt tiešām par laika grafiku, tas interesētu mani un citus kolēģus, un principā tiešām kādas būs sekas uz šo certifikātu skaitu. Tad runāja, tika pieminēti kolēģi un lobby, un šeit es piekrītu Pēterlīs kungam. Daži šeit tiešām centās izvairīties no backloadinga un apgalvoja, ka 5 eiro ir pārāk maza cena, 6 eiro arī pārāk maza, taču loģiskās sekas būtu tādas, ka mēs uzreiz pielāgotu šo sarakstu realitātei un noteiktu cenu 5 eiro vērtībā. Tā es atbildētu visiem tiem, kas saceļ traci Neviens negrib pilnībā atteikties no šī saraksta, taču mums vajadzēs un vajadzēs pielāgot šo sārakstu realitātei, jo kaut kādā mirklī vienkārši sabiedrība zaudēs uzticību klimata aizsardzībai un vispār tam, ka ir iespējams apmaksāt šo jomu. Nevar būt tā, ka ir daļa, kas eh, saņem tikai labumus un daļa, kas par to maksā. Uh, Tātad šādi jautājumi no manas puses komisijai, un mūsu grupa šo pēcpusdienu vēl nodarbosies par šo jautājumu. Konsultēsimies, jo šis jautājums tiešām nav tik ļoti vienkāršs, kuru var atrisināt ar vienu knipi, un tas, ka šīs diskusijas ir tik dedzīgas, par to ir atbildīgi daži lobbyisti, kuru vārds arī varētu nosaukt, bet to es šodien nedarīšu. Paldies, Dankan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka piekrītu Ekhaut kungam attiecībā uz ietekmes not, novērtējumu, tam jābūt uh, publicētam un laicīgi, taču to sakot, teikšu, ka ECR grupa neatbalstīs viņu priekšlikumu. Mums ir jāsaprot, kā mēs esam nokļuvuši šajā situācijā. Manuprāt, ir skaidrs, ka ETS nedarbojas, vismaz ne tā, kā tas tika paredzēts. Ja mēs palūkojamies uz pirmsākumiem, tad vēlos atgādināt, ka bija finanšu krīze, kas ietekmēja situāciju, ietekmējusi ļoti lielā mērā nozari gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un tagad mēs piedzīvojam uh, tādu kā atgūšamos nozerē. Un ja mēs palūkojamies uz šo cenu, tad mums ir jāņem vērā šīs finanšu krīzes konteksts. Un uh, mēs cenšamies tā kā atteikties no visa, ko piedāvā komisija, un pastāv vēlme uzspiest cenu atpakaļ uz 30 eiro. Uh, apmēru, tā ir ambīcija, kas mums ir jāpieņem. Un šobrīd mēs esam izaicināti runāt par šo noraidījumu. Un ja mēs noraidīsim, tad būs problēmas. Šis nav lēmums vienkārši jā vai nē. Un ja mēs balsosim par, tad mēs radīsim nestabilitāti un uzņēmumiem ir nepieciešama stabilitāte, lai varētu īstenot plānošanu. Šeit tiek radītas jaunas problēmas Un kā lai mēs tiekam galā, kā lai mēs sasniedzam savus mērķus, ja mēs nezināsim, kā lai rīkojamies. Un ja mums nav šī sāraksta 2015. gada sākumā, tad mēs radīsim tiešām ļoti lielu nestabilitāti un radīsim arī lielus um, trūkums tām, tiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti. Mums ir jādod iespēja nozarei atgūsties un mūsu uh, ambīcijām būtu jābūt tādām, ka jānodrošina tāda ETS sistēma, kas darbojas, un es domāju, ka mums ir arī pieejami instrumenti, kā to varam panākt. Es tiešām ticu, ka mums nevajadzētu atbalstīt šī iebilduma izteikšanu, un tādēļ arī ECR neatbalstīs to. Paldies! Paldies, Garbrandī kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es pieņemu, ka vairākums šeit esošo cilvēku ir pro-eiropieši, eiropieši, tāpat kā es un mēs piedzīvojam ļoti smagu vēlēšanu kampaņu, jo mūsu vēlētāji kļuva daudz kritiskāki attiecībā uz Eiropas Savienības politikas veidošanu. Un es ļoti iebilstu tam, kā Eiropa pieņem lēmums, un šeit var salīdzināt ar nacionālo lēmumu pieņemšanu. Apgalvojums, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process ir daudz cārskatāmāks nekā nacionālais, tas rada labāku signālu ilgtermiņā. Mums ir bijušas garas diskusijas par uz sēkļu uzskrējušu vāli, uh, nacionālos parlamentos un mēs diskutējam par ETS. Es cilvēkiem saku, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process ir daudz plašāks nekā nacionālais lēmumu pieņemšanas process. Mēs balstamies uz zinātniskiem faktiem, mēs balstamies uz ietekmes novērtējumiem. Tie ir ļoti rūpīgi sagatavoti. Un tagad ir priekšlikums par ogļu dioksīdu pārvirzi, kas nebalstās uz ietekmes novērtējumu un ir pat pretrunā šim nepublicētajam ietekmes novērtējumam. Tad mans pirmais jautājums komisijai ir, kādēļ mums ir šī diskusija bez publicēta ietekmes novērtējuma un kāpēc komisija sagatavo priekšlikumu, kas neatbilst pašas sagatavotam ietekmes novērtējumam. Nu, nav ne tikai mazliet atvirzījies no ietekmes novērtējuma, vienkārši ir pilnīgi pretrunā tām. Varbūt komisija var atbildēt. Un ja jūs uzņem, uzskatāt politikas veidošanu šeit nopietni un atbalstat to, kā mēs darām lietas, uh, ka mūsu politika balstās uz ilgtermiņa un zinātniski balstītiem principiem, tad neviens nevar pieņemt šo 30 eiro cenu, kas ir pretrunā pilnīgi visiem zinātniskiem dokumentiem, ko esmu līdz šim redzējis. Vēlos arī uzsvērt to, ko teica Basekhauts. Oglekdioksīda pārvirze uh, Ne jau par to mēs diskutējam, bet gan par to, kā mēs esam aprēķinājuši šo sarakstu, kā mēs to veidojam. Ik viens instruments, ko mēs veidojam, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ir ar nodomu, lai stimulētu inovācijas attīstību, un tā ir uzņēmumi, kas investē attīstībā. Mums ir jācenšas atbalstīt šos uzņēmumus, un mums ir jācenšas pārliecināt tos uzņēmumus, kas tā nedara, tā darītu. Mēs šādā veidā neatbalstām tos uzņēmumus, kas iegulda investīcijās, un nepārliecinām tos uzņēmumus, kas tā nedara, lai tie to tā darītu. Tautas partijas puses var teikt, ka šīs balsojums būs negatīvs. Tas nenozīmē, ka mēs sakam nē par šo sarakstu, un nesakām nē, ka nebūs saraksti nākotnē. Nē, mēs piespiedīsim komisiju sagatavot daudz labāku sarakstu. Un no, runājot par Eiropas konservatīviem, es priecājos, ka viņi vēlas, lai cena pieaugt līdz 30 eiro. Un es ļoti priecājos šo konservatīvo apņemšanos. Esmu gatavs ar jums sadarboties tad, kad mēs pārstrādāsim ETS sistēmu turmākajos mēnešos un tiešām gaidu jūsu priekšlikumus un atbalstu. Un noslēgumā priekšstēkungs vakardien mums bija ANO klimata tikšanās Ņujorkā pagājušo nedēļu. Mēs uzzinājām arī daudzus ziņojumus. Un ir tā, ka pastāv pretrunas un nepareizi pieņēmumu attiecībā starp ekonomikas un klimata pārmaiņu savstarpējo ietekmi. Un tā nav taisnība, ka ja mēs kaut ko darām, lai novērstu klimata pārmaiņas, ka mēs uh, nodaram ļaunu mūsu ekonomikai. Tā nav taisnība. Un to apgalvo ne jau vides pārstāvi, bet gan ekonomikas pārstāvji tiešām ļoti zinoši cilvēki apgalvo to. Es noteikti balsošu par iebildumu izteikšanu un piespiedīsim komisiju sagatavot jaunu ETS sist tirzniecības sistēmu, kas balstās uz zinātniskiem faktiem, nevis kaut kādām muļķībām. Paldies, Rodrid Trekeses Roisas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kā grupa mēs balsosim par iebildumu izteikšanu. Mums ir vairāk tāda politiska sociāla perspektīva, nevis tehniska. Mēs jau vairāk kārt esam teikuši, ka šīs jautājums par emisiju tirzniecību ir radījusi labumus tikai lielajiem uzņēmumiem, kas rada piesārņojumu. Uh, Šie certifikāti tika izdalīti bez maksas, un uzņēmumi veica divas lietas. Paaugstināja elektrorēķinu cenas pilsoņiem, un šīs cenas tātad pieauga par šiem bezmaksas certifikātiem, pēc tam uzņēmumi turpināja spekulācijas ar šiem certifikātiem, un tad no 13. līdz 20. gadam ir nākamais posms, kad ir jāatsakās no šiem certifikātiem, taču rūpniecība izdarīs piedienu uz komisiju, ka šiem certifikātiem arī turpmāk jābūt bez maksas. Tādēļ komisija izstrādāja šo pārvirzes mehānismu, kura ietveros uzņēmums var pieņemt lēmumu, pārvirzīt savu darbību ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Un mēs to saskatām kā izspiešanas mēģinājumu. Šie pasākumi, lai netiktu pārvirzīta uzņēmuma darbība, komisijas aprēķina balstās uz lobbyistu ieteiktu izdomātu cenu bez jebkāda pamata, proti 30 eiro par tonu, uh, Kaut gan ir zināms, ka šobrīd maksimālā cena ir 5 eiro par tonu. Un šis uh, uzņēmē darbības pārvirzīšanas risks nav pietiekams arguments, lai turpinātu šādus bezmaksas certifikātu piedāvājumu konkurences apstākļos. Tādēļ mēs atbalstam šo iebildumu izteikšanu, mēs nevaram atbalstīt šo piesārņojušo nozari, tā nav tā nav pietiekami cienīga, lai saņemtu šādu sistēmu. Paldies! Līnz kungs. Ja, vielen Dank, Herr <clears throat> Vorsitzender. Peter Liese hat ja äh, die Position. Paldies, priekšsēdētāji. Pēters Līze jau skaidri pastāstīja mūsu grupas nostāju. Vēlos vēlreiz uzsvērt šo argumentu, ka uh, plānošanas drošības princips ir būtisks. Vēlos atgādināt, ka jaunais, jaunā ETS sistēma sāksies ar 2015. gada 1. janvāru, tas ir pēc pāris nedēļām. Un dažreiz tas nav politisks jautājums, bet ir jāņem vērā šīs tehniskās lietas. Uh, Mēs varam dot atbildi tikai jā vai nē, un tad komisijai tiek dots uzdevums radīt jaunu sarakstu ar visām saistītajām neskaidrībām. Un, manuprāt, šis ir arī attiecīgā laika brīža jautājums. Un es nevaru piekrist šim priekšlikumam. Grostete kundze. Es atvainojos priekšsēdētāji, es nedzirdēju. Jūs nosaucam manu uzvārdu. Pīters Līze ļoti skaidri uh, paskaidroja mūsu politiskās grupas nostāju, un es pilnībā to atbalstu. Es domāju, mums ir jārunā par šī sāraksta noraidīšanu, proti to uh, nozaru sāraksts, kuras uh, eh, ir saskars ar šo te pārvirs risku. Uh, Es domāju, ka tas rada tikai jaunu neskaidrību un neļauj mums paredzēt investīcijas. Ņemot vērā to, ka ir ekonomiskā krīze pieauga enerģijas cenas, ir nepieciešams atbalsts uzņēmumiem, lai viņi varētu tikt galā ar starptautisko konkurenci un uzturētu eh, savu darbību Eiropā. Un šīs te oglekļa izmaksas, kas ir referents cena, manuprāt, nevajadzētu to mainīt. Es vēlos atgādināt, ka Tas, ka mēs iejau, iekļaujam noteiktus uh, eh, sektorus šajā sarakstā, nenozīmē, uh, ka šis uh, sektors kaut kādā veidā tiek izslēgts. Gluži otrādi, arī uz to at, attiecas pienākums par šo te oglekļa izmikšu samazināšanu par, par 21%. Un tas arī nenozīmē, ka visi uzņēmumi, kas tiek piedāvāti, ir saņēmuši šīs te 5% bezmaksas kvotas. Tikai 10% to uzņēmumu, kas uh, rada vismazāk izmešu, saņems šos 5% bezmaksas kvotu pārējiem uzņēmumiem, būs jāsamazina vēl vairāk savus izmešus vai arī, uh, diemžēl, jāiegādājas uh, tas emisiju tirzniecības sistēmas ietvaros. Tātad uzņēmumi, kas saņems bezmaksas kvotas, um, patiesībā negūs nemaz tik lielas priekšrocības, jo ir arī transsektoriālais korekcijas korekcijas faktors, kas tiek piemērots katru gadu, kas nozīmē, ka bezmaksas kvotas ir jāsamazina par gandrīz. Par, par vairāk nekā 10%, ņemot vērā 2020. gada mērķus. Es vēlētos teikt, ka vēl bez juridiskajiem jautājumiem par šo te uh, referents cenu ir jāņem vērā arī uh, ekonomiskā realitāte, un, diemžēl, laika šobrīd ir ļoti grūti Eiropas rūpniecībai. Tas arī viss, kas man sakāms, lai atbalstītu EPP nostāju. Lielas paldies, un tagad vārds Gūtlands kundzei. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, först och... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribēju pateikt, ka diskusija bija ļoti interesanta, un eh, Matijas Grote pieminēja ļoti svarīgus punktus, un eh, kas attiecas uz Bāsekhautu teikto, viņa ievadvārdi arī bija ļoti būtiski, un uz to varētu balstīties. Es arī uh, pati parakstīju šo rezolūciju un uzskatu, ka attiecībā uz kritēriju piemērošanu šajā sarakstā uh, ir ļoti lielas šaubas un bažas, jo īpaši attiecībā uz cenas noteikšanu. Kā jau tika teikts, uh, šobrīd cena ir ļoti zema. Uh, CO2 tonu maksā 7 eiro, bet šeit eh, šīs aplēses sarakstām ir 30 eiro, un tas ir arī galvenais diskusijas punkts. Komisijas pašas ietekmes novērtējums eh, runā par 16 eiro cenu. Vēl viena lieta man šķiet ļoti dīvaini, ka komisija nesako saviem secinājumiem Un tāpēc varbūt vajadzētu aicināt komisiju piedāvāt jaunu sarakstu, balstoties uz realistisku cenu. Mums jārūpējas par to, lai emisiju tirzniecības sistēma tiek salabota, jo tā nedarbojas. Mums ir e, pēc iespējas nopietnāk jāķers pie šī uzdevuma, rūpējoties, lai tiktu izveidota sistēma, kas patiešām samazina emisijas Un es gribētu uh, iebilst pret tautas partijas teikto. Viņi saka, ka jāuzņems atbildība par izaugsmu un nodarbinātību Eiropā, bet mūsu atbildība ir arī veicināt zaļās investīcijas, kas uh, uh dod iespēju Eiropai nākotnē attīstīties. Es uzskatu, ka tautas partijas argumentācija ir apmēram tāda, kā aicināt uh, pusaudzim nevis pildīt mājas darbus, bet uh, skatīties televzoru un gulēt dīvānā. Tas jau neko nemainīs. Paldies. Tagad uh, Frontes kundze lūdzu. Grazie, prezidente. Frontes kungs, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētājiem. Tad, kad mēs uzzinājām, ka tiks diskutēts par šo jautājumu, lobbyisti tūdaļ vērsās arī pie mums un nosūtīja savu viedokli. Mēs, protams, vēlamies tiešus kontaktus ar pilsoņiem, un arī tad, kad runa ir par tehniskiem jautājumiem, viņiem bieži vien ir savs viedoklis sakāms. Tātad tiek atgādināts par šo te pamatprincipu, ka, kas ir proti piesārņotājs maksā. Tas, ka 95% um, šo te atļauju bez maksas un tas, ka pašreizajā sistēma nav saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un neļauj mums samazināt CO2 izmešu daudzumu līdz attiecīgi eh, noteiktiem termiņam. Uh, Um, tas liek uzdot jautājumu, vai komisijai nevajadzētu piemērot šo sistēmu tādējādi, lai mēs um, sasniegtu mērķus. Es vēlētos dot dažus piemērus, ko mums piedāvā pilsoņi. Tātad mēs gluži vienkārši vēlētos jūs informēt par to, ko pilsoņi mums ierosina. Pilsoņi aicina atbalstīt šo iebildumu izteikšanu, mēs balsosim paldie, par to. Paldies, paldies, un tagad vārds Konečņas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi! Es varbūt teikšu ko tādu, kas atšķirsies no iepriekš kolēģi teiktā, jo mūsu valstī ir ļoti liels pieprasījums pēc enerģijas. Es negrasos te aizstāvēt rūpniecības nozars pārstāvjos, bet vēlos aicināt uz saprātīgu risinājumu Ja uh, šīs diskusijas būtu notikušas ātrāk, mums būtu bijusi iespēja pārdomāt šo jautājumu, bet šobrīd esam tādā situācijā, ka ja mēs atbalstam Eikhaut kunga uh, priekšlikumu, mēs radam neskaidrību lielā daļā ekonomikas uh, nozaru Eiropas Savienības dalībvalstīs šobrīd mēs daudz runājam par bezdarba, bezdarbnieku skaitu pieaugumu, Un uh, gal galā tas viss novedīs pie vēl lielākām problēmām, uh, kuras mēs pat nevaram iedomāties. Manuprāt, mums vienmēr ir jālīdzsvaro uh, vidas aizsardzības aspekti un ekonomiskie apsvērumi. Un, manuprāt, ir nepieņemami tas, ka uh, mēs uh, it kā ievedam institūcijas uh, tādā kā likumdošanas slazdā, jo institūcijas to nav pelnījušas. Tas, ka komisijas priekšlikuma atbalsta 27 dalībās, liecina par to, ka uh, par šo jautājumu ir ticis pienācīgi diskutēts un ka to atbalsta dalībvalstu eksperti. Es vēlētos vispirms redzēt ietekmes novērtējums katrai dalībvalstī, jo mans pārstāvētajai valstī eh, Čehijai eh, iznākums varētu būt diezgan nepatīkams. Paldies! Paldies! Un tagad vārds vicepriekšsēdētājiem pats kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šīs tik tiešām ir ļoti uh, nomācošas diskusijas, ja es pareizi saprotu, tad mēs esam um, nonākuši tādā kā strupceļā, un visus mums izdara spiedienu, nozara, rūpniecība, vispārējie. Tiek runāts par to, ka mums ir jābūt atbildīgiem un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tik tiešām mēs runājam par tehniskiem jautājumiem, jo esam ļoti gudri un tā tālāk. Bet es domāju, ka ir divi jautājumi, kas ir ārkārtīgi nopietni. Pirmais Ja komisija neiz, neņem vērā pats savu izvērt, e, ietekmes izvērtējumu, tad kāda ir vispār vērtība šādam te izvērtējumam? Kāda vispār tam visam jēga, ja komisija nav spējīga ievērot pati savu ietekmes novērtējumu? Un par to noteikti ir jārunā. Otrs jautājums. Ja komisija lēmumu pieņemšanas procesā rada nekonsekvenci, un manuprāt, tā tas ir noticis. Vai mums ir pienākums uh, respektēt šādu komisijas lēmumu un turpināt darbu pie tā? Es domāju, ka nē. Mēs esam saprātīgi cilvēki, un mēs runāsim arī eh, par to eh, savā politiskajā grupā, redzēsim, kāds būs iznākums, bet es nedomāju, ka šīm diskusijām vajadzētu būt šādam iznākumam. Un vēlāk, neatkarīgi no tā, kāds būs mūsu lēmums, jā vai nē, vai mēs atbalstīsim vai nē šo iebildumu izteikšanu, mums tomēr ir jārunā par to, kā vispār ir iespējams, ka komisija neņem vērā pats savu ietekmes izvērtējumu, jo tas ir ļoti nopietns jautājums. Paldies! Paldies pats kungam, tagad uh, Polēns kundze vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikt dažus komentārus. Jā, mums noteikti ir jānoraida komisijas saraksts par šīm te nozarām, nozarēm un attiecīgi um, atļauju piešķiršanu Šobrīd uzticība institūcijām ir vismazākā, un te mēs redzam, ka ir jautājums par komisijas pašas ietekmes eh, novērtējumu ņemšanu vērā, un komisija ir ieinteresēta investīcijās. 30 eh, eiro tas ir kaut kas pilnīgi nereāls. Un um, um, šāds te pilnīgi nepamats, nepamatots aprēķins ir gluži vienkārši nodokļu maksātāju naudas eh, tērēšana un ETS sistēma nav spējusi um, pierādīt sevi un nav ļāvus mums sasniegt savus mēģus. ETS tika izveidot, lai vismaz samazinātu CO2 izmešus, um, nevis lai uh, subsidētu lielos rūpniecības uzņēmums, un es vēlētos, lai komisija par to atceras. Paldies! Paldies! Vārds Garsie Peres kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Um, tas viss uh, parāda, cik šis jautājums ir sarežģīts. Un te ir arī nopietni tehniski aspekti. Mēs runājam par politisku lēmumu pieņemšanu. Mēs nevaram nošķirt šo te politisko daļu no tehniskās daļas, jo uh, Eh, lai arī lēmums varbūt ir tehnisks, eh, tam noteikti būs ietekme arī uz sociālajiem politiskiem aspektiem, tātad mēs nevaram nošķirt vienu no otra. Tātad vēlējos vien norādīt uz to, cik ārkārtīgi sarežģīts šis jautājums ir. Komisija varbūt nesaprot, ka um, mēs neatbalstām um, šādus soļus cīņā um, pret klimata pārmaiņām, bet mums ir nepieciešama arī pienācīga fleksibilitāte. Mums ir visbeidzot ir jāvienojas arī par vienu stonus cenu, jo atbilstoša cena noteikti ir kritērijs kas uh, nodrošinās stabilitāti emisiju tirsniecības uh, sistēmā. Bet tas, kas šobrīd tiek piedāvāts rezolūcijā, proti, ka uh, ievērojami tiek mainītas tās nozars, kas ir iekļauts sarakstā, un dažs tiek atstāts ārpus šī saraksta, es domāju, uh, tas ir aspekts, kas mums ir jāņem vērā, jo lēmums, ko mēs pieņemsim, attiecīgi ietekmēs um, tendences eh, nozarē, tas noteikti mainīs situāciju, tāpēc mums ir jāizsver, kāds būs iespējamā ietekme, un mums ir jāvienojas par pienācīgu cenu. Un tā vietā, lai gluži vienkārši pielikt ķeksīt, mums ir nepieciešams izstrādāt spēcīgu sistēmu, kas attiec uz šo sarakstu. Tad vēlos teikt, ka man te ir zināms šaubas, un kā jau kolēģi teica, un arī un koordinators no uh, sociāla de demokrāta grupas teica, par to noteikti vēl tiks diskutēts grupā, pirms mēs pieņemam savu galīgo lēmumu. Paldies! Paldies! Uh, šķiet, ka vairāk neviens nevēlas izteikties. Tādā gadījumā došu vārdu komisijai. lai tā varētu atbildēt. Thank you, Mr. Chairman, and um, thank you for. Paldies priekšsēdētāju un paldies, ka ļaujat man izteikt dažus komentārus. Šis ir uh, pilnīgi noteikti ļoti aktuāls jautājums un uh, ETS direktīvā, kas ir uh, pamats šim lēmumam, ir teikts, ka šis saraksts būtu uh, jāpieņem pēc diskusijām Eiropas Savienības padomē. Toreiz, kad tika pieņemts šis noteikums direktīvā, tad jau tas bija uzņēmumiem svarīgs jautājums. Vispirms par ietekmes novērtējumu. Jā, tas patiešām ir veikts un uh, pie, nodots dalību valstu rīcībā, un es gribētu norādīt, ka dalību valstis ir vienojušās un gandrīz ar uh, vienbalsīgi nobalsojuši par šo pasākumu, tikai viena atturēšanās bija. Tas ir arī pieejams Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs eh, nekādā ziņā negribam to slēpt no Eiropas parlamenta deputātiem, jo tas ir nepieciešams, lai varētu izvērtēt šo lēmumu, lēmumu projektu. Tagad, eh, protams, uzdzirdējām dažādus uh, Uh, ekonomiskus un politiskus argumentus, bet mums ir uh, ETS direktīvas noteikums, ka šis uh, saraksts ir jāpārskata, un komisija uzskata, ka mēs esam visus noteikumus ievērojuši. Pirmkārt, mēs savācām ļoti daudz jaunus datus, jo direktīva saka, ka jālieto pēdējo trīs gadu datus, emisijas, Eh, un eh, elektrības lietošanas datus, eh, rūpniecībā mēs savācām citus datus, un tagad par šo sarakstu ir jāievēro zināms kritērijas par CO2 izmaksām, un mēs izmantojām 30 eiro noteikto cenu. Tas varbūt var šķist ļoti augsta cena. Uh, bet mēs to lietojām pagājušreiz, un tur iemesls bija um, tāds, ka direktīvā tika noteikts, ka mums jāizmanto tas skaitlis, kas minēts 2020. gada klimata paketē, un tas joprojām ir arī ieteicis direktīvā. Tātad mums ir dažāda juridiska interpretācija, vai tas mūs saista, vai mums saista cits pienākums lietot jaunākos datus. Gatavojot šo darbu, uh, Mēs uh, uzskatījām, ka mums ir uh, jā uh, veic iepriekšējos novērtējums, tāpēc mēs to darījām, un tur ir runa arī par cenām, par oglekļa, jeb CO2 cenām, un par to, kā šī sektor, šis sektoru saraksts um, ietekmētu nozars uh, ar dažādām cenām un toreiz bija 16,5 eiro. Tā, pie tā mēs nonācām kā pie vislabākā varianta. Bet ietekmes novērtējā arī ir teikts, ka šis secinājums tomēr var tikt mainīts, ja gadījumā mainās politikas ietvars. Un tas tika rakstīts pagājušajā gadā. Kā jūs zināt, tad janvārī komisija izteica dažus svarīgus priekšlikumus par klimatu un enerģētiku, galvenokārt paziņojums par enerģijas un klimata ietvaru, kur komisija piedāvāja 40% mērķi. Tas bija ļoti smags lēmums, par ko vienoties komisijai. Jūs to droši vien zināt, kā jau viens no deputātiem uz to atsaucās. Komitija piedāvāja, komisija piedāvāja arī tirgus stabilitātes rezervi, kas uh, ietekmētu uh, CO2 cenu, lai nebūtu šī kritošā tendence. Uh, Un uh, toreiz bija uh, zema CO2 cena. Tagad uh, šī cena ir atkal pieaugusi 6-7 eiro virzienā. Un šajā ziņā var teikt, ka mums tagad ir atšķirīgs politikas ietvars, ne viss ir pieņemts, bet uh, cerības ir. Tas bija tas ietvars, uh, pēc kura tika secināts, protams, arī domājot par stabilitāti uzņēmumiem un uh, lieto 30 eiro cenu būtu joprojām juridiski pareizi un atbilstoši direktīvai, un, kā jau es teicu, dalībvalsts par to gandrīz vienbalsīgi vienojās. Un tagad, protams, Eiropas parlamentam ir pienākums izvērtēt šo lēmumu, ko jūs arī darāt, un ja uh, šis ieteikums tiek uh, pieņemts, tad uh, man ir grūti pateikt, kas notiks, bet, protams, ka komisija būs jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu, jo ir jābūt jaunam sarakstam, kā jau tika uh, minēts, un nav tādas iespējas, ka nebūtu šāda saraksta, bet no vienas puses šeit ir nepieciešams, zināms, tehniskais darbs, bet arī politiskas diskusijas, un to es nevaru prognozēt, cik tas ilgi varētu aizņemt ar to arī beigšu savu uzstāšanos. Varbūt vēl viena lieta. Tika teikts, ka mēs neņēmām vērā to, kas tiek darīts pārējā pasaulē, bet mēs tieši rūpīgi skatāmies, kas citur pasaulē tiek darīts. Norvēģija un uh, Lihtenšteina arī pieņēma šo direktīvu, bet uh, skatījām arī, ko dara citas valstis, bet eh, tas nebija pietiekami, lai mainītu šo noteikumu piemērošanu. Mēs esam ļoti optimistiski attiecībā uz nākotni, bet to mēs nevaram ņemt vērā lēmumu pieņemšanā. Tas arī bija vairāk vai mazāk tas, ko gribēju teikt, bet esmu, protams, gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem. Paldies! Krotas kungs, lūdzu. Vienu jautājumu jūs ļoti neprecizīzi atbildējāt, jūs teicāt, ka nezināt, cik tas ilgi varētu aizņemt, ja mēs šodien pieņem šo iebildi. Vēja pārku ieņēmumi, jeb ja pēļņa, tur ir dažādi. Ko tas nozīmē, ja mēs strādājam ar 30 vai 16,5 eiro šajā kontekstā, vai jūs varētu mums uh, to pastāstīt? Varbūt jūs to varētu precizēt. Eh, es jau teicu, ka eh, uzņēmumiem līdz 2016. gada, es atmanēšu 14. 15. gada aprīlim jānopērk certifikāti vai. Tātad līdz 16 gadam jānopērk certifikāti par 15. gadu līdz aprīlim, un tas ir parlamenta uh, tiešām pamatiesības uh, likumdošanu apturēt, ja mēs uh, tai nepiekrītam vai ja ir neskaidrības. Manuprāt, šeit ir ļoti daudz neskaidrību, bet varbūt, ka tagad atbildē jums būs iespēja vēl šīs lietas izgaismot, pirmkārt par uh, datumu, tad tās augtajiem windfall profits un kurš tos apmaksās, uh, vai tie ir patērētāji, enerģijas uh, iepirkšanas jomā, vai kurš, vai tie ir nodokļu maksātā, varbūt uh, tos uh, jūs varētu vēl paskaidrot, lai mums ir uh, uh, dati un fakti balsojumam šo pēcpusdienu. Paldies tagad uh, Eikaut kungs un pēc tam vēlreiz komisija. Paldies priekšsādāt, man arī ir uh, jautājumi komisijai, jo ne visas atbildes bija ļoti skaidrs jāatzīst. Jo jūs uh, runājat par to, ka politiskais ietvers ir mainījies, bet runājot par faktiem, ietekmes novērtējumā jūs ņemat vērā kvotu izsolīšanas atlikšanu, ja backloading. Tur ir dažādas cenas, iekļaujot, izslēdzot šo atlikšanu, bet tas ir iekļauts aprēķinos. Par to ir jābūt skaidriem. Otrakārt, priekšlikumi, par kuriem jūs runājat, 2030 pakete un MSR tie ir priekšlikumi, kas sākas ar 21. gadu. Kaut gan tagad mēs runājam par sarakstu līdz 20. gadam, mums ir jādomā, par ko ir runa. Jā, ir jauni priekšlikumi, bet tie sāks darboties tikai pēc 20. gada, un saraksts būs spēkā līdz 20. gadam. Otrs jautājums. Jūs teicāt, ka tehniski mums ir vajadzīgs laiks, lai izstrādātu jaunu CO2 pārbīdes sarakstu. Uh, un man ir prieks, ka jūs apliecinājāt, ka jūs uh, radīsiet šādu jaunu sarakstu, bet jūs uh, neskaidri izteicāties par to, cik ilgu laiku tas saņems, uh, aizņems, bet jūs runājat par politiskām diskusijām, bet par to jums nevajadzētu tagad domāt. Tehniski jūs to varētu izdarīt uz rītdienu, jo ietekmes novērtējumā jūs jau aprēķinājāt uh, E, ietaupījumus vai papildus ieņēmumus e, dalībvalstīm, ja izvēlētos 16,5 eiro cenu, nevis 30. Ja, um, e, Tātad mēs ņemtu vērā šos skaitļus, 5,2 un tā tālāk miljārdi, tātad tehniski tas viss ir ļoti ātri izdarāms, un es to gribētu no jums uh, dzirdēt, varbūt politiski. Uh, tur būs ilgāk vajadzīgs laiks, bet es gribētu dzirdēt, cik ātri jūs to varat Eh, izdarīt tehniski. Tātad par lobbystiem un kolēģiem, kas ir satraukti par šiem 30 eiro. Es jūs gribētu aicināt, ka katru nākamo reizi, kad mēs diskutējam par ETS un pārskatīšanu, viņi saka, nu tad nemainiet sistēmu, bet atcerieties, ka eh, šajā lobbyjā viņi teica, mēs jau strādājām par, ar 30 eiro. Uh, Un tad, kad bija runa par atlikšanu, tad viņi teica, nedariet to, uh, mēs, tad, tad cena pieaugs no 5 uz 6, bet tad ir interesanti, tātad, ko jūs strādājat ar 30 vai ar 5, tad, ja jūs strādājat 30, tad uh, necīnieties pret atlikšanu. Bet lūdzu, politiķi, eh, rīkojoties gudri un eh, ļaujiet uzņēmumiem konsekventāk darboties eh, lobēšanas darbā. Uh, jo pretējā gadījumā viņi lietoja visus argumentus, ko viņi grib un pierāda, ko vien viņi grib. Adesso la parola alla Commissione per la risposta. Paldies, tagad vārds komisijai atbildēji. Okay, so thank you again. Paldies. Kurš iegūs un kurš zaudēs no īsāka saraksta? Mēs esam uh, veikuši zināmas aplēses un uh, ja ir īsāks saraksts, tad dažiem sektoriem ir mazāk bezmaksas certifikātu un vairāk certifikātu kaut kad tiks izsolīti nākotnē. Un šie ieņēmumi nonāks dalību valstu kabatās, tas viss ir ietekmes novērtējumā. Esam arī apsprieduši šo slaveno korekcijas faktoru, to tad varētu pārrēģināt, un tas tad nāktu par labu tiem, kas paliktu šajā sarakstā bet tas nav tik droši. Un tad vēl, ja kādai nozarei tiek piešķirti mazāk certifikāti, tad viņiem būtu jānodod šīs uh, izmaksas tālāk, un tad viņu produkti kļūtu uh, dārgāki vai arī tad mazāk iegūtu akcionāri, bet tas varētu būt atšķirīgi atšķirīgās nozarēs, kā viņu biznesa modeli ietekmētu tas, ka viņiem būtu mazāk bezmaksas certifikātu. Protams, jums ir tiesības eh, noraidīt eh, tās jūsu juridiskās eh, tiesiskās tiesības, bet par laiku jūs abi jautājāt praksē, jā, tiešām tā ir, ka mēs diezgan ātri varētu sastādīt jauno sarakstu, jo mums ir visi dati, bet es gribu uzsvērt, ka ETS direktīvā ir uh, paredzēti šie kritēriji, uz kur pamats var pievienot sektoru sarakstam. Tātad bija sektori, kas uh, tika pievienot nevis uh, pamatojoties uz skaitļiem, bet kvalitatīviem kritērijiem. Bet, ja būs īsāks saraksts, tad būs daudz pieteikumu, balstoties uz kvalitatīvajiem kritērijiem, tikt iekļautam sarakstā. Un tas ir tāds nedrošības elements. Nevar zināt, kā tas viss attīstīsies. Kā jau Veikaut kungs teica, viņam ir taisnība, atlikšana tika iekļauta cenu noteikumos, bet tie bija galvenokārt jaunie priekšlikumi, kas tika izteikti. Uh, MSR un 2030. gada ietvars eh, ir laikam pēc 20. gada, bet eh, tika lēn, vērtēts arī, kā tas ietekmēs ETS ticamību, un cena tika noteikta laikā, kad eh, ticamība bija ļoti zema, un šodien situācija ir atšķirīga. Ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Grazie Paldies! Es domāju, ka diskusija mums ir bijuši ļoti visaptveroša par šo punktu, un, protams, um, politiskās grupas var par to vēl diskutēt, bet es gribētu atgādināt, ka šo pēcpusdienu būs balsojums par šo jautājumu uzreiz pēc pusdienas pārtraukumu. Tagad kopīga apspriešana par 7. un 8. punktu, iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamentu 106. pantu, komisijas regulu, ar ko aizstāja trešo pielikumu Eiropas parlamentu un padomas direktīvai 2008 par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu. Un 8. punkts. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 106. pantu komisijas lēmums, ar ko groza lēmumu 2532 par atkritumu sarakstu saskaņā ar Eiropas parlamentu padomas direktīvu 98. Vispirms eh, Kestingers kundzei vārds par abiem šiem punktiem. Jūs eh, izteicāt šo iebildi, un tad izteiksies eh, politisko grupu pārstāvju Lūdzu Elizabete. Um, uh, paldies, priekšsādātāji. Īsi par šiem <clears throat> jautājumiem. Veikšu aplūkošu abus kopā, jo mums trūks laika. Par pirmo iebildumu šeit tiek mainīts trešais pielikums, kur ir uh, runa par dažādiem bīstamiem atkritumiem, un otrs iebildums attiecas uz Eiropas atkritumu sārakstu un bīstamiem marķējumiem. Ir iebildumi pirmajā punktā pret trešā pielikuma mainīšanu, jo šīs e, bīstamības īpašības norādes ir ļoti neskaidri definētas un dalību valstīs pastāv jau zināmas normas. Un par otru punktu nav noteiktas robežvērtības vai testēšanas metodes, kas e, rada patiesībā neiespējamu šo atcelšanu, un šī ietver direktīva kļūst lieka. Un šis HP 14 kritērijs eks, ekotoksisks vispār ir izņemts ārā un vēl notiek uh, ietekmes novērtējums par šo punktu un tiek gaidīts dalībvalstu arī vērtējums. Ceturtais punkts ir HP4 kritērija izmaiņas, uh, tas attiecas uz um, iritācijām. Un šeit var būt izmaiņas saistībā ar biomasas izmantošanu, piemēram, kad rodas pelni sadedzinot malku vai kūdru, un šeit ir arī saistība ar augstiem kalcija hidroksīda rādītājiem, un šie atkritumi tagad nu, vairs netiek uzskatīti par bīstamiem un neatbilst arī mūsu interesēm. Otrs iebildums attiecas uz Eiropas atkritumu saraksta izmainīšanu. Šeit ir trīs grozījumi. Pirmais attiecas uz metālu dzīvesudrabu, tad uz daļēji stabilizējot šo dzīvesudrabu un vēl trešā viela. Un attiecībā šo metālu uh, dzīvesudrabu un daļai stabilizēto dzīvesudrabu šeit nav nepieciešams grozījums, jo šo jomu jau normē attiecīgas eh, normas eh, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Jā, šis temats ir ļoti komplicēts, saka runātāji. Tātad, principā, šie kodi vairs netiek vienkārši piešķirt, un problēma ir tāda, ka pastāv pārklāšanās, un dalībvalstīs tas rada nedrošību. Tas tātad īsumā par šiem punktiem šie ir ļoti sarežģīti un tehniski jautājumi, un tiešām gaidu komisijas skaidrojums par šo punktu. Paldies! Paldies! Es uh, eh, esmu tātad pieteikusies runāt tikai Maisners kundze. Paldies! Es jau sākumā varu teikt, ka Alde nevar atbalstīt šo iebildumu, jo šīs definīcijas trešajā pielikumā uh, mūsuprāt, ir daudz uh, lietotājiem skaidrāks nekā iepriekš, un Kastingers kundze neminēja to, ka šis iebildums ir arī tāds, ka vajadzētu paredzēt daudz vairāk laika. Uh, un tā mums trūkst, un es domāju, ka visas dalībvalsts, īpaši Austrija vēlas iesniegt kaut ko jaunu, bet pārējās nē, un ka to atkal var izdarīt, un tas būtu arī liet, jēdzīgi. Tad, principā, man ir tāds iespējas, ka tā kā šīs lietas ir ļoti tehniskas, kuras atstājam arī komisijas ekspertu ziņā, tad mana grupa šeit nesaskata nekādas problēmas, ka varētu izteikt iebildumu. Jo mums ir nepieciešams pielāgot starptautiskās normas, tas tā ir regulāra prakse, mēs esam, protams, ar to nodarbojušies, taču domāju, ka komisija var turpināt mierīgi savu darbu, un mēs neatbalstīsim šo iebildumu. Paldies, redzu, ka neviens cits nav pieteicies runa. Tagad došu vārdu komisijai atbildēji, lūdzu. Paldies, esmu komisijas pārstāvis. Šobrīd darbojos zaļās ekonomikas departamenta vārdā. Ja drīkst izteikt pāris provizorus komentārus, vēlos teikt, ka šīs, eh, šie divi regulas projekti par atkritumiem vēl nav noslēgti intensīvs darbs tika veikts piecu gadu garumā, notika vairāk kā desmit ekspertu tikšanās, vairākas diskusijas atkrituma komitejā, konsultēšanās ar iesaistītajām pusēm un tika veikti tiešām būtiski tehniskie izvērtējumi. Šīs lietas tiešām ir ļoti tehniskas, taču mēs priecājamies, ka lielākā daļa iesaistīto pušu atbalsta šīs regulas projektus, un komitejā bija skaidrs vairākums, kas balsoja pozitīvi. Mums bija 24 balsis par, par abām regulām, un tikai trīs dalībvalsts - Austrija, Grieķija un Polija - balsoja pret dažādu iemeslu dēļ. Uh, Tagad um, pastāstīšu mazliet par tiem argumentiem, kurus Kestingers kundze pieminēja un atvainojos jau tagad, jo šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai komitejai būtu pieejama pilnīgi visa svarīgā informācija, lai pieņemtu lēmumu. Tātad mm, es diezgan ilgi un detalizēti izteikšos un jau tagad par to atvainojamies. Runājot par šo regulu par bīstamiem, atkri, bīstamiem atkritumiem. Šeit ir trīs argumenti. Pirmkārt, komisija ir pārsniegusi savu mandātu, grozot trešo pielikumu direktīvai par atkritumiem attiecībā uz tehnisko progresu. Taču komisija, un to atbalstīja arī atkritumu komiteja, Tātad komisija cenšas darīt kaut ko vēl tehniskāku, nekā tas ir ierasts. Mēs vienkārši saskaņojam šos eh, bīstamos eh, īpašumus ar ķīmijas jomā pastāvušām normām. Pastāv šādi īpašumi, tie ir eh, noteikti 2008. gada regulā par ķīmisko vielu iepakošanu un marķēšanu, un šī regula atspoguļo moderno zinātnes attīstību un ir saskaņā ar ķīmisko vielu regulu. Šeit ir arī saskaņojums ar attiecīgām normām. Atkrituma komiteja sagatavoja atsevišķu vienu ziņojumu par abiem regulas projektiem, taču man ir eh, bāžas par to, ka šis arguments nav pietiekami spēcīgs. Notika divi balsojumi un uh, ieraksti komiteloģijas procedūrā. Ir tā, ka notika balsojums par abiem šiem priekšlikumiem, bet tikai tāpēc, ka, ka tāda bija procedūra. Nebija iebildumu pat arī to vidū, kas balsoja pret. Un, manuprāt, tas ir arī iemesls tam, kāpēc mums ir kopīgs debats par šiem abiem jautājumiem. Tad par saturu. Šeit ir uh, arguments, ka šīs definīcijas ir plašas, neskaidras, var radīt plašu interpretāciju un radina juridisko nenoteiktību. Taču bīstamais īpašums tagad ir definēts daudz precīzāk nekā tas ir tagad. Un arī šie bīstamības standārtu apraksti ir daudz skaidrāki. Tad ir vēl arguments, ka šī definīcija kairinošām vielām arī nav pietiekami noteikta. Un, taču ekspertu viedoklis šajā jomā ir citādāks. Un šie iebildumiem nepiekrita vairākums atkritumu komitejas locekļu. Katrā gadījumā komisija noskaidros un šo jautājumu. Un uh, mēs esam, mēs strādājam pie vadlīniju dokumenta sagatavošanu un vēlamies skaidri pateikt, ka tie atkritumi, kas neatiecas uz šiem bīstamības standartiem, ka šie atkritumi nav jāuzskata par bīstamiem. Ir vēl arguments, ka šis regulas projekts nenodrošina definīciju HP14 ekotoksiskumam. Taču to apklāj šī galvenā definīcija un nav nekāda juridiska pamata, lai definētu šo īpašo punktu. Ir arī norādīts, ka dalību valstīm ir uh, jāpieņem dubultā savas normas tagad un pēc tam, kad būs pieejams uh, ietekmes novērtējums par HP 14. Taču šos argumentus ir ļoti grūti izprast. Mūsu mērķis ir pieņemt regulu, kas ir tieši piemērojama un kas nepieprasa kaut kāda veida transponēšanu. Rezolūcijā ir arī iebildums par to, ka ietekmes izvērtējums nav ticis sagatavots. Tas ir tāds iebildums par procedūru, taču vēlos norādīt, ka Šeit nav nepieciešams ietekmes novērtējums komitoloģijas procedūrai. Katru gadījumā CLP regula, uz kuru balstās šī regula, tika pieņemama balstoties uz ietekmes novērtējumu un zinātnisko pamatojumu, ņemot vērā iesaistīto pušu viedokļus. Un tas viss tika ņemts vērā šajā piecu gadu sagatavošanās posmā. Tagad pārējot pie regulas, kas attiec atkrituma saraksta grozīšanu, tad, ja es pareizi sapratu, galvenais iebildums rezolūcija ir tāds, ka komisijai vajadzētu piedāvāt daudz radikālāku atkritumu saraksta grozīšanu. Šo argumentu ņēma vērā 2008. gadā sagatavotā pētījumā, kur tika piedāvāts izveidota pilnīgi jauna struktūra šim atkritumu sarakstam, taču mēs atteicāmies no šīs varianta. Bija skaidrs, ka nacionālās iestādes un arī iesaistītās puses nevēlējās radikālas izmaiņas, vienkārši tādēļ, ka izmaksas sagatavot pilnīgi jaunu sārakstu mm, neatsvērtu ieguvumus. Un pārējie argumenti, kas tika pausti rezolūcijā, parāda, ka trūkst izpratnes par to, kā atkritumu saraksts tiek izmantots praksē. Šajā sarakstā mēs nosakam atkritumus, kas ir jāuzlūko kā bīstami vai ļoti bīstami, un tad mums ir arī tādi atkritumi, kas ir jāplūko atkarībā no konkrētajiem apstākļiem, kad ir jāplūkojas, vai šis iepakojums satur bīstams vielas, un tad ir arī elastības mehānismi, kas ir iestrādāti sistēmā. Šie mehānismi tiek aprakstīti arī regulā, un tie ļauj aplūkot ne bīstamus atkritumus, kurus atkal atzīst par bīstamiem un otrādi. Šie ir galvenie aspekti esošajā sistēmā. Mēs tos uh, cenšamies uzturēt, un visas dalībvalsts, izņemot Austriju, ir apmierinātas ar šī pamatdizaina esamību. Es nezinu, kādu sistēmu Austrija vēlas izveidot, taču man ir skaidrs tas, ka struktūrālas izmaiņas spēcīgi ietekmētu gan ekonomikas, gan vides sektoru. Un noslēgumā tika pausti arī argumenti, ka jaunie HP nav tikuši ņemti vērā grozot atkritumu sārakstu. Piemēram, saskaņā ar rezolūcijas projektu vajadzēs klasificēt um, atkritumus, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti. Uh, taču šī sāraksta um, izmainīšana ļoti ietekmēs arī tās vielas, kas tiks iekļautas sarakstu. Un īpaši runājot par baterijām. Baterijas, kas satur kādu no HP, piemēram, atkritumu komitejas protokolā tika atspoguļotas attiecīgas diskusijas. Un tieši runājot par šo bateriju gadījumu, ir uzsāktas diskusijas ar dalībvalstīm un komisiju, lai tiktu galā ar šo jautājumu. Noslēgumā kom, priekšsēdētāja kungs vēlos lūgt šo komiteju uh, neatbalstīt šos divus iebildumu priekšlikumus. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šīs, šie abi regulas projekti ir ļoti skaidri un parāda ļoti lielu esošās situācijas uzlabojumu. Otkārt, ja š šīs rezolūcijas tiks pieņemtas, tad mēs saskarsimies ar tādu situāciju, kad mūsu likumos nepastāvēs saskaņotība, jo šī CLP regula, kas ir jāpiemēro pilnībā nākamgad, un arī atkrituma ietvar direktīva, mēs nevarēsim ievērot šīs normas, un tāpat arī mēs nevarēsim piemērot savus nacionālos likumus jaunajām normām. Un viena no izmaiņām, kuru mēs piedāvājam, ir tāda, ka Merkūrija atkritumi tiek dzīvesudraba atkritumi tiek uh, aplūkoti kā bīstami. Katrā gadījumā varu jums nodrošināt to, ka komisija ir gatava turpināt darbu. Un mēs cenšamies panākt harmonizētu atkritumu sārakstu piemērošanu attiecībā uz HP Mēs turpināsim šo darbu attiecībā uz HP14 un pārējiem atkrituma veidiem. Paldies par jūsu uzmanību un par šo ļoti sarežģīto un diezgan garo um, manis izklāstu. Paldies! Lielas paldies komisijai! Mēs, mēs pateicamies komisijai par šo visaptvarošo skaidrojumu. Nu, vairāk punktu mūsu šodienas apkārtībā nav šorīt, līdz ar to tiksimies šo pēcpusdienu pulksteni 15. un turpināsim darbu. Paldies!